arī tā neizskatās, tad uzskatāmies, ka šo nomināciju uzskatām eh, par izdarītu. Un eh, runājot par runātāju sarakstiem, eh, es tagad ķeršos pie tās, un līdz ar to mums ir priekšlikums runātāju sarakstam, kas pieņemts ir 9. decembrī, un tas ir arī izdalīts šobrīd zālē, un E, tur ir runa par pirmdienu un otrdienu, tur nav nekādu e, priekšlikumu darba kārtībai, bet trešdienā tur Eiropas e, Tautas partiju grupa ir nākusi klajā ar prasību, lai mēs pievienotu Šajera kunga ziņojumu par dalību valstu kontroli pār komisijas izpildu varas izpildi. Un šobrīd eh, Sajerkungam eh, dosim eh, vārdu, lai viņš izteiktos. Yes, uh, said, is... Kā jūs teicāt, mūsu grupa prasa, lai tiktu iekļauta darba kārtībā šī, šis jautājums. Un iznāk mazliet neveikli, jo tas nav tikai manas grupas prasījums vien, bet tas arī no citām grupām, kas atbalsta šo ideju, un arī Tieslietu komitejā tas ir atbalstīts. Uh, un mm, mums tiešām nāks tad eh, paziņējumi, mums ir faktiski ir eh, vienbalsīgs balsojums. Es gribētu atbil, at, atgādināt kom, kolēģiem, Eh, ka ir pagājis gads kopš stājies spēkā Lisabonas līgums, un šis, eh, šī regula par eh, ieviešanas aktiem, tiesības aktiem pēc gada pārunu, mēs runājam par tiešām šīm jaunajām, jaunajām pilnvarām. Tas ir ļoti svarīgs jautājums šim parlamentam. Pēc gada, es domāju, mēs varam pilnībā izmantot šīs tiesības, un tāpēc, manuprāt, būtu ļoti labi, ja mēs varētu tās pārunāt un pieņemt šo, šo jauno regulu. Es gribētu arī, tāpat kā mani kolēģi zina, ka bija ļoti grūti situācija. Ehm, padomē bija divas bloķējošās minoritātes, mazākumi, un tāpēc es domāju, mm, tā būtu pareiza lieta, ja eh, mēs ātri izietu šim jautājumam cauri. Ehm, visas parlamenta tiesības šai ziņojumā ir ievērotas, un es iecinu atbalstīt arī no citām grupām. Paldies! Kas atbalsta šo? Lūdzu, Hannes Svoboda kungs. Jā, priekšsēdētāj kungs. Mēs uh, neprotestējam pret iekļaušanu darba kārtībā, bet gribam teikt, ka dažas uh, komitejas strādā tā, ka mūsu politiskā grupa vēl uh, pauž bāžas par konkrētiem notikumam mums ir nepieciešami termiņi, līdz kuriem jāiesniedz grozījumi, lai mēs ceturtdienās varētu balsot. Un dažkārt ir tādas plašākas diskusijas, un es tagad jau uzreiz nevaru teikt, vai mēs piekritīsim vai nē, mēs diskutēsim, bet nu tā, mēs neesam pret to, lai tas tik tiek ļauts darba kārtībā. Paldies! Jā, viss ir sagatavots. Runājot par šiem termiņiem, protams, ja būs eh, pozitīvs balsojums. Kas ir pret šo priekšlikumu? Kurš gribētu izteikt dažus vārdus pret šo priekšlikumu? Neviens. Labi. Kurš ir par šo priekšlikumu? Paldies, kurš ir pret šim priekšlikumam? Paldies, kurš atturas? Nu jā. E, runājot precīzi, trešdien mums būs diskusija, tātad trešdien būs diskusijas un būs arī e, sanāksme. Plenārsēde būs līdz deviņiem vakarā. Grozījumus jāiesniedz līdz trešdienai, 15. decembrim, līdz pulkstens desmitiem no rīta. Tātad desmit no rīta trešdien tas ir grozījums, eh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Balsojums par šo lietu notiks ceturtdien. Paldies jums! Otrs priekšlikums. Tas ir no uh, sociālistu un demokrātu progresīvās alianses. Šī grupa uh, vēlētos, lai mutiskie jautājumi padomei un komisijai par ekonomisko pārvaldību un Lisabonas līguma 9. pantu, lai tas tiktu pievienots darba kārtībai. Trautmanas kundze uh, paziņos par šo priekšlikumu. Paldies! Mūsu grupa vēlas, lai divi mutiskie jautājumi tik atkal atpakaļ iekļaudu. Jautājums ir par Task Force grupu Van Rompēju un arī ekonomiskās pārvaldības eh, jautājums karošs. Devītais paragrāfs Lisabonas līgumā mums dod šo prerogatīvu un autoritāti pie uh, lietot sociālās horizontālās klauzulas un pārvaldīt sociālo ietekmi direktīvām, kas uh, tieši skar mūsu pilsoņus. Arotbiedrību priekšsēdētāji ir norūpējušies par uh, taupības plāniem, par algām, par pensijām strādājošiem, un tādēļ mūsu grupas vārdā es izsaku šo priekšlikumu, šo prasību. Mēs eh, runājam par tirgus pārvaldību un mums nav tikai par tirgiem jārunā, bet mēs balsojam mūsu pilsoņu labā. Es gribētu, lai mūsu parlaments varētu atbalstīt šo mutisko jautājumu iekļaušanu. Kto chciał się wypowiedzieć? Paldies. Tagad gribētu uzaicināt kādu izteikties par šo priekšlikumu. Lūdzu, tagad runa eh, par Kurš gribētu uh, runāt par šo priekšlikumu? Paldies, uh, priekšsēdētāji, par šiem uh, ziņojumiem, kam ir jānāk no visām trim institūcijām. Es domāju, tiešām ir labs priekšlikums atbalstīt šo izteikumu. Paldies! Un tagad kurš gribētu izteikties pret šo priekšlikumu? neredzu e, tādus, neredzu iebildumus, un līdz ar to es e, aicinu balsot, kurš par šo priekšlikumu. Paldies, kurš pret? Paldies, kurš atturas? Priekšlikums pieņemts, dāmas un kungi. Šos divus mutiskos jautājumus mēs pievienosim e, trešdienas pēcpusdienas darbu kārtībai. Eh, šī konkrētā sēde turpināsies līdz apmēram 9 vakarā. Nak, nav izmaiņu paredzētas ceturtdienas eh, darba kārtībai, līdz ar to tad eh, galīgais darba kārtības projekts ir pieņemts un varam tieši ķerties pie mūsu darba kārtības pirmā punkta, un tas ir vienas minūtes runas. 150. Eh, pants. Dārgie kolēģi, ja eh, kāds gribētu palikt eh, šai